Good afternoon, colleagues. Labdien, kolēģi. I would like to start the after... Sāksim mūsu sanāksmes pēcpusdienas daļu, tādēļ aicināšu visus ievērot klusumu. Pirmais darba kārtības punkts pēcpusdienā ir ziņojuma projekts par elektronisko masu novērošanu Eiropas Savienības pilsoņiem. Morājas kungs ir referents un sākumā došu vārdu viņam. Lūdzu. Thank you very much, Chair. So Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies tev, Kinga. Un paldies arī jums, kolēģi, kas esat ieradušies sanāksmē. Saprotu, ka ir ceturtdienas pēcpusdiena. Un šobrīd iepazīstināsim jūs ar ziņojumu projektu. Bet paldies visiem, kas ieradās. Zinu, ka tiešsaistē tiek translēta šī sanāksme. Sākumā gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas ir iesnieguši savus darba dokumentus izstrādājuši tos, un tas man ļauj jūs šodien iepazīstināt ar galveno ziņojumu par masu novērošanu. Šis uzdevums priekšsēdētāji nav bijis viegls, darbs ir bijis smags, un šis darbs ilgst aptuveni sešus mēnešus. Izaicinājumu ir bijis daudz. Tas varētu būt saistīts arī ar dažādām apsūdzībām, gan saistībā ar Snaudena kungu, gan arī runājot par plašāku kontekstu Eiropas Savienībā. Runājot par lietu attīstību Eiropas Savienībā, jo īpaši strādājot un attīstot datu aizsardzības regulējumu. Šajā jomā Eiropas Savienība ir panākusi progresu saistībā ar vairākiem būtiskiem elementiem privātuma aizsardzības jomā. Tādēļ pēdējo sešu mēnešu darbs ir bijis būtisks, un man ir tiešām liels prieks arī par sekretariāta paveikto darbu tik ļoti īsā laikā, apkopojot arī liecinieku sniegto informāciju, un tas mums ir ļāvis izdarīt rezumējumu, strādājot pie šiem dokumentiem, un tā rezultātā es esmu varējis izstrādāt ziņojumu projektu, ko ar, ar ko jūs šodien iepazīstināšu. Masu novērošanas darba projekts. Tas sastāv no trim būtiskākajiem elementiem. Pirmkārt, 18 galvenie atklājumi, konstatējumi, pēc tam ir rekomendācijas un prioritāšu plāns. Kas attiec uz atklājumiem, tad šeit būtiski ir minēt, ka mēs izmeklēšanas darbā aptaujājām vairākus lieciniekus un liecinieku vidū bija gan trauksmes cēlāji, gan žurnālisti, gan arī parlamentārās pārbaudas komitejas, kā arī tehniskie eksperti. Mēs saprotam, ka neesam tiesu izmeklēšanas iestāde vai tiesa, bet mēs varam vērtēt šos um, primāros un sekundāros pierādo, pierādījumus un pierādījumus pēc būtības, mēģinot izstrādāt kopainu. Tieši tāpat kā jebkurā parlamentārā izmeklēšanas procesā, mēs Eiropas parlamentā arī mēģinam izstrādāt šo kopainu saistībā ar Snowdena kunga izvirzītiem apsūdzībām un saprast, kas tad īsti notiek šajā izmeklēšanas darbā mums arī bija pienākums nākt klajā ar rekomendāciju kopumu par darbu nākotnē. Par to, kā mūsuprāt strādā izlūkdienesti, kādā veidā tiek iegūti un apkopoti dati par pilsoņiem un kādā veidā notiek masu novērošana arī Eiropas Savienībā. Mēs šeit skatām Eiropas Savienības un ASV savstarpējās attiecības un domājam arī par nākotni, kādā veidā darbosies privātums gan Eiropas Savienībā, gan arī ASV mūsu savstarpējās attiecībās nākotnē. Tādēļ mūsu atklājumi, 18 konstatējumi šajā ziņojumā ir balstīti uz mūsu iegūtajiem pierādījumiem, ko ieguvām izmeklēšanā un no citiem informācijas avotiem izmeklēšanas gaitā rekomendācijas un prioritāšu plāns ir balstīts konkrēt uz šiem konstatējumiem. Raugoties rekomendācijām, esam balstījušies ne tikai uz pašu izmeklēšanu, bet arī deputātu, Eiropas parlamenta deputātu zināšanām. Jo īpaši uzmanība ir pievērsta datu aizsardzībai un privātumam, un šis darbs aizsākās vēl krietni gadus pirms šī projekta izstrādes. Gan SWIFT, gan pasažieru datu reģistrs, Safe Harbor, visi šie elementi, kas cilvēkiem ir tik ļoti pazīstami, tie ir jautājumi, pie kuriem deputāti ir strādājuši krietni vēl pirms šīs izmeklēšanas. Kas attiec datu aizsardzību un privātumu, parlaments ir tiešām pieredzējis. Un tas ir būtisks elements, jo uh, Tādējādi, manuprāt, parlaments krietni tādā citā gaismā raugās šo jautājumu nekā valstu parlamenti. Mūsuprāt, šis jautājums ir uh, jāskata ņemot vērā mūsu kompetenci datu privātuma un aizsardzības jomā, jo esam jau strādājuši pie šīm jomām, un tas būtiskākais elements, tā būtiskākā joma, pie kuras esam strādājuši arī Albrehta kunga ziņojuma kontekstā datu aizsardzības regula un arī datu aizsardzības direktīva, uh, Tas nozīmē, ka arī laika aspekts ir svarīgs. Esam strādājuši pie starptautiskiem tiesību aktiem šajā jomā, kamēr izskanēja šīs apsūdzības. Tādēļ ceru, ka kolēģi, ja vēl nav to paspējuši, būs izskatījuši ziņojumu projektu, iepazinušies ar galveniem atklājumiem un rekomendācijām, un gribētu minēt, ka arī ārlietu komitejā mani kolēģi ir skatījuši Eiropas Savienības un ASV savstarpējās attiecības un um, mūsu savstarpējās uzticēšanās, atkārtotu izveidu un strādāšanu pie tā. Visus kolēģus, gan tos, kas ir šodien sanāksmē, gan arī pārējos, aicinātu iepazīties ar rekomendācijām un arī prioritāšu plānu. To aicinātu darīt ne tādā veidā, kā to dara uh, valstu parlamenti, bet kā mēs, Eiropas parlaments, kas raugās nākotnē. Eiropas parlamentam ir īpaši uzmanība jāpievērš privātumam, un tādēļ vispirms saku, nākamos komentārus, nākamajos komentāros runāšu par rekomendācijām, jo tas ir tas būtiskākais šajā ziņojumā, un Šeit esam lielā, esmu lielā mērā iedvesmojies no kolēģi izstrādātiem darba dokumentiem. Pāriešu uzreiz pie rekomendācijām un atsaukšos arī uz šiem darba dokumentiem. Tātad par rekomendācijām runājot. Domāju, ka tas lielā mērā atspoguļo arī ziņojumu kopumā. Rekomendācijās runājam par to, ko nākotnē vēlamies panākt privātuma jomā. Mēs savā ziņā vēlamies izveidot šādu Eiropas habeus korpus, un šobrīd konkrēti atsaukšos arī uz rekomendācijām. Pirmā rekomendācija ir saistīta ar Safe Harbor projektu. Šeit esam balstījušies uz dokumentu, kurā komisija ir aicināta apturēt safe harbor principus, kas ļauj Eiropas Savienībai nodot ASV datus uh, par Eiropas Savienības pilsoņiem. TFTP līgums šeit ziņojumā ir aicināts apturēt esošo TFTP nolīgumu līdz brīdim, kad netiks izsā, iz, piepildīti rezolūcijā iekļautie principi, lai arī komisāra Malstrome ir norādījusi, ka TFTP nav ticis pārkāpts. Tomēr šis secinājums uh, nav balstīts uz nekādām garantijām no ASV puses. Tādēļ mēs vēl, vēlētos aicināt turpināt izmeklēšanu, sadarbojoties ar ASV, lai nodrošinātu uzticamību šim nolīgumam. Un vēl šeit gribētu runāt par to, ka Sofija Intvelde kundze, kā arī Kornelija Ernsta ir strādājušas pie darba dokumentiem saistībā ar mūsu attiecībām ar ASV un pārraudzības mehānismu. Ir būtiski, lai ziņojumā mēs paraudzītos uz šī pāraudzības mehānisma vērtību tādā veidā, ka tiktu pētīts tas, kādā veidā apsūdzības mūs informē par esošajām attiecībām un uzticamības atjaunošanu. Datu aizsardzības reforma ziņojumā tiek aicināts um, padomēji strādāt pie datu aizsardzības pak pakotnes, lai līdz 2014. gadam, līdz gada beigām tiktu panākts progress. Un uh, direktīva un regulē ir jāpieņ, jāpieņem kopā kā pakotne. Parlaments jau ir sūtījis uh, signālu, un arī Albrehta kungs ir uh, aicinājis padomu nekavēties ķerties pie darba. Eiropas Savienības ASV datu aizsardzības uh, satver pamatnolīgums ir būtisks elements, un šeit mēs pozitīvi vērtējam to, ka komisija grib pieņemt šo tiesību aktu projektu līdz 14. gada pavasarim. Šeit galvenais ir nodrošināt Eiropas Savienības pilsoņu tiesību aizsardzību, to esam skaidri norādījuši arī ASV partneriem. Un tas būtiskākais šeit ir tas, ka masu novērošanas kontekstā mums ir jārūpējas par Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzību, un tas ir tas signāls, ko skaidri vēlamies arī nodot. Šobrīd Eiropas Savienības pilsoņi nevar baudīt pilnīgu, pilnīgas um, tiesību uh, sargājošās garantijas ASV, jo ASV šīs um, tiesības tiek nu, pilnībā nodrošinās tikai ASV pilsoņiem. Arī tas ir būtiski, lai nodrošinātu uzticamību pārobežu transatlantiskajai datu nodošanai. Te, TTIP ir būtisks gan izaugsmai, gan darbvietu radīšanai Eiropas Savienībā un ASV, bet mēs vēlētos norādīt, ka veidojot savstarpēju uzticamību, mums ir jāpanāk, ka tiek nodrošināta arī datu aizsardzība un datu privātums mākoņu datošana. Ar mūsu ziņojumā ir norādīts, ka būtiski ir izveidot um, ātrā veidā Eiropas Savienības mākoņu datošanas vietnes, un nodrošināt to privātumu, jo šobrīd ASV uzglabātiem datiem um, Nacionāla drošības aģentūra var piekļūt. Ir jānodrošina augsti datu aizsardzības standarti un vēl kāds um, tātad ieguvums uh, šo datu atklāšanai varētu būt ekonomiski ieguvumi, kas kaitētu Eiropas Savienības uzņēmumiem, žurnālisti un trauksmes cēlāji. Libe komitejā esam uzklausījuši nereizi vien uh, pārstāvis, kas ir minējuši, ka ir jāaizsargā informācijas brīvība, un arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvi runājuši par to, ka jānodrošina aizsardzība šajā īpaši sensitīvajā izlūku datu jomā. Un um, žurnālisti, kā piemēram Ellen Rasbī no Guardian, ir um, norādījuši uz to, ka Edvarda Snowdena atklāsmēm un atklājumiem ir bijuši visai smagas sekas, un tādēļ aicinām komisiju izstrādāt visaptvarošu ziņojumu par trauksmes cēlājiem arī drošības jomā. IT drošība. Šeit, manuprāt, um, esam redzējuši, ka IT drošībā ir um, vājās vietas Eiropas Savienības institūcijās, un vēl, uz, vēl jau vairāk uz to norādīja pagājušajā uh, mēnesī iekļau vai pirms dažām nedēļām uh, Francijas uh, žurnālisti veica izmeklēšanu un varēja bez jebkādām problēmām piekļūt datiem. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības institūcijām tiešām ir problēmas ar drošību, un kā jau es minēju iepriekš, tad mums ir jāatjauno uzticamība, uzticība savstarpējā starp Eiropas Savienību un ASV, un ziņojumā ir iekļauti vairāki punkti, pie kā strādājuši arī kolēģi ārlietu komitejā un Lībe komitejā. Un mums ir bijušas vairākas arī viedokļu apmaiņas ar kolēģiem kongresā. Un šajā jomā ir pilnīgi skaidrs, ka nevaram runāt tikai par diplomātiju, tomēr ir jādomā par kopēju izpratni un reālām darbībām. Baltais nams pavisam nesen savā pārskatā ir runājis par uh, to, ka tiek uzraudzīta ASV federālās tiesas uh, rīcība un uh, šie notikumi ir tiešām svarīgi arī Eiropas Savienībai. Un nobeigumā kolēģi, nobeigumā gribēju vēl norādīt, ka šī ziņojuma pamata ideja ir raudzīties nākotnē. Un mēs vēlamies nodrošināt to, ka šis ziņojums um, nepagaistu pēc mūsu mandāta beigām. Nobeigumā vēl gribētu norādīt, ka mēs gribam pārliecināties, lai šis ziņojums būtu spēkā, tiktu pārņemts nākamajā sasaukumā un kalpotu par rīcības plānu uzmetumu arī kolēģiem nākotnē. Tādēļ aicinātu dalībvalsts un Eiropas Savienības iestādes veicināt un uzturēt uh, Eiropas Savienības digitālo habeus korpus un uh, strādāt kā Eiropas Savienības pilsoņu drošības aizsargu. Un mūsu ziņojuma 33. lapusē ir iekļauts uzmetums attiecībā uz laika grafiku, kādā darboties. Tātad nevēlamies, lai šis ziņojums būtu um, tāds tikai dokuments, kas tiek um, ielikts plauktā un tur palikt. Nē, mēs gribam nodrošināt tālākas darbības. Gribam, lai šis dokuments būtu dinamisks, kas pāriet pie nākamā sasaukuma. Gribu, lai šis ziņojums tiešām uh, tiktu izmantots arī nākamajā sasaukumā un tas sasauktos ar um, mūsu zināšanām par privātumu, kādas mums ir šajā parlamentā. Paldies! Samurājas, liels paldies par šo pārskatu. Tagad došu vārdu visiem ēnu referentiem, bet man ir jālūdz jums atļauju kolēģim Salafrankām, kurš uh, strādā arī AFET komitejā, ir tūlīt jādodas prom, tādēļ es lūgtu dot vārdu vispirms viņām un pēc tam uzklausīt ēnu referentus. Lūdzu, Salafranks kungs. Paldies uh, uh, ēnu referentiem. Uh, par šo atļauju. Man jādodas uz lidmašīnu 15. tādēļ runāšu ļoti īsi. Pateicos referentam ar AS kungam par izcilo sadarbību darbā pie šā ziņojuma. Šeit ir 16 punkti, kur ir runa par ārlietu politiku un jūs uh, pieturējāties pie uh, mūsu vienošanās starp uh, mūsu komitejām. Bet tomēr ir daži aspekti, ko varētu uzlabot. Ir 50 apsvērumu, 110 punktu. Tas, protams, ir saprotams, ņemot vērā šā temata lielo nozīmību, bet ir aspekti, ko varētu uzlabot. Varētu likt akcentu uz uh, cīņas pastiprināšanu pret terorismu kopā ar ASV. Te varētu tekstu uzlabot. Ir vēl citi punkti, to nav daudz, bet tomēr, piemēram, sestais punkts, manuprāt, varētu būt labāks orientēts. Devītais punkts nosoda viss. Uh, stiprākajā veidā šādus pasākumus, bet es gribu tomēr kolēģiem norādīt, ka parlamenta pieņemtās rezolūcijas projekts uh, runā par masu noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci. Es domāju, ka te būtu tomēr jāsam, jā, jāievēro mēra sajūta. Tālāk 59. punkts, tas ir ļoti delikāts. Kolēģi ir sūtījuši vēstules ASV kongresam, pārstāvu palātam norādot, ka šāda rīcība ir nepieņemama un ka nevarēsim ratificēt TTIP nolīgumu. Es domāju, ka jāapzinās, cik šīs jautājums ir sensitīvs un varbūt vajadzētu īstenot tādu mērenāku pieju. Es vēlos vēlreiz pateikties referentam par viņa izpratni. Uh, atvērtību, pateicos par sadarbību, kāda tika īstenot ar AFET komiteju, un es ceru, ka rezultātus mēs arī redzēsim, un esam gatavs iesniegt grozījumus, un uh, tad tas tiks nobalsots. Paldies, saka priekšsēdētāji, tagad vārds ēnu referentiem. Uh, Kristofam Fosam vārds. Paldies priekšsēdētāji, vēlējos arī pateikties referentam par darbu. Es domāju, ka šis projekts ir ļoti labs pamats turpmākam darbam. Es, manuprāt, mums ir jāsako situācijas attīstībai. Šeit ir runa par daudziem aspektiem, kas ir saistīti ar šo situāciju, un, manuprāt, tas tiešām ir labs pamats, lai vērtētu šo masu novērošanas situāciju. Ja palūkojamies uz to, ko tad mēs vēlētos sasniegt, Mums ir jāatjauno uzticība sakaru sistēmai, ir jāatjauno transatlantiskā draudzība. Tas, ka mēs zaudējam kontroli par saviem datiem, ir uh, nepieņēmami un mums ir jāatjauno šis līdzsvars, jā. Uh, nu, pastiprina komunikāciju drošību Eiropas Savienībā, jādomā par privātu personu interešu aizstāvību, bet arī par tehnoloģiju aizsardzību. Mums ir jāaizsargā Eiropa pret spiegošanu, un arī Eiropas Savienības institūcijas ir labāk jāaizsargā pret šāda veida uzbrukumiem. Tālāk runājot par starptautiskiem nolīgumiem, par nespiegošanas nolīgumu, varam, protams, diskutēt, vai tas sasniedz izvirzīto mērķi vai nē, bet mums ir nepieciešama tāda pamatvienošanās. Un uh, uz uh, šādi aicinājumi ir iekļaut arī ziņojumā. Un šis Faber mehānisms lielā mērā ietekmē cilvēku dzīvi. Es ceru, ka būs iespējams panākt vienošanos par šo jautājumu un arī par tehnisku tehnoloģijas attīstību un ar to saistītiem pielāgojumiem. Mēs nevēlamies pieļaut rūpniecisko spiegošanu mums ir jāorganizē šī darbība arī um, nākotnē. Mums ir jāstiprina aizsardzība gan dalību valstu līmenī, gan uh, institucionālā līmenī. Varbūt mums būtu jāveido pamats uh, kopīgai sadarbībai ar mūsu partneriem trešajās valstīs. Manuprāt, īpaši svarīgi ir, un mēs nesam no otra Atlantijas krasta redzējuši nekādus, saņēmuši nekādus uh, pozitīvus signālus, tātad mums ir jādomā par Eiropas tehnoloģisko neatkarību. Šeit tika pieminēta mākoņdatošana varbūt arī uh, rūtings ir jāpārstrukturē, jāizmanto kodēšanas elementi veiksmīgāk. Varbūt ir jāstiprina Eiropola uh, kibercentrs un Enīza arī jāpievērš lielāka uzmanība, jānodrošina straujāka attīstība uh, un jādomā par Eiropas uh, institūciju aizsardzību šajā jomā. Manuprāt, arī valsts publiskajā iepirkumā ir tādi elementi, ko varētu uzlabot attiecībā uz programmatūru un iekārtām. E, domājot par līgumu slēgšanu sensitīvās jomās, kā to organizēt. Man arī drīz būs jādodas prom, diemžēl nevarēšu uzklausīt e, sniegtās atbildes, bet es vēlreiz gribu jūs uzslavēt par šo ziņojumu. Paldies, saka Infelds kundze, pateicos referentam un kolēģiem ēnu referentiem par šo dokumentu, kas tagad ir mūsu priekšā. Tas ir izcils un visaptverošs dokuments. Gribu teikt, ka esmu ļoti prie, iepriecināta un lepna par to, ka varu būt Eiropas parlamenta deputāte, ka mēs šeit parlamentā uh, Eh, darām šādu darbu Eiropas labā. Vispirms par procedūru. Es piekrītu referentam, ka šie ieteikumi ir jāpieņem vienotā pakotnē, ko mēs varētu atstāt mantojumā nākamajam Eiropas parlamenta sasaukumam, lai varētu šos ieteikumus īstenot Runājot par tiesību aizsardzību, par to jau mēs runājam daudzus gadus, šeit nekā jauna nav, bet tagad mēs apzināmies, ka ir steidzami jāpieņem šī pakotne, ir šie standarti, ko ir noteicis Eiropas parlaments, jāīsteno un ir tiešām satraucoši un šokējoši, ka dalību valsts par spīti visām šīm atklāsmēm cenšas vājināt datu aizsardzības pakotni. Tā, tad tālāk par rekomendācijām attiecībā uz uh, speciālo izlūkdienestu uzraudzību. Šeit mums ir uh, bijis arī darba dokuments, kurā viss ir atspoguļots. Tāpat ir jādomā par likumu īstenošanas aspektu. Ne jau vienmēr ir nepieciešams pieņemt jaunus tiesību aktus, varbūt jau ir spēkā uh, tiesību akti par datu aizsardzību, tie varbūt ir nedaudz jāaktualizē, jāmodernizē, bet šie tiesību akti jau ir spēkā un šī masu uzraudzība, masu novērošana ir uh, likuma pārkāpums un tādēļ vajadzētu uh, valstu valdībām aktīvāk īstenot spēkā esošo likumdošanu. Kāda jēga pieņemt jaunus likumus, ja tos mēs neīstenojam? Ja mēs piekrītam tam, ka trešo valstu likums stāv pāri mūsu likumiem un noteikumiem, kādēļ tad vispār ir uh, jāpieņem likumi, ja tos neievēro? Un šajā sakarā es vēlētos arī pievērsties tam, ka dalību valstis un Eiropola neizmeklēja apgalvojums par SWIFT sistēmas uh, uzlaušanu Nīderlandē un ka mm, tomēr beigās tika pieņēmts lēmums izmeklēt šo situāciju un varbūt šos secinājums arī varētu iekļaut mūsu ziņojumā. Es gribētu atgādināt kolēģi, ka šī parlaments pirms diviem gadiem pieņēma uh, ziņojumu prasot izvērtēt terorismu apkarošanas politiku, un es domāju, ka pie tā mums būtu jāatgriežas, ņemot vērā eh, tagad mums pieejamo informāciju. Un, referentkungs, es domāju, ka mums vajadzētu ieteikt, lai pārskatot nākamo reizi Eiropas Savienības līgums būtu jāšķirt piešķir pilnvaras parlamentam veikt parlamentāro izmeklēšanu. Mums ir nepieciešams papildu pilnvaras, lai varētu veikt parlamentāro izmeklēšanu šādos gadījumos. Un runājot par atklātību un piekļuvi dokumentiem, šeit ir jāpanāk līdzsvars eh, demokrātijas stiprināšanai. Un uh, ir ļoti satraucoša situācija, ka notiek, uh, joprojām tiek bloķētas sarunas, uh, to virzība par atklātības uh, nodrošināšanu. Un tagad vismaz man viena lieta ir kļūsti skaidra, ka mēs esam bijuši ļoti naivi un ka mums ir jāinvestē mūsu sistēmu drošības uh, garantēšanā un jāsāk ir ar mūsu parlamentu sistēmu drošības garantēšanu, jo projām ir neatbildēti jautājumi. Jā, mēs uh, cerām, uh, mums sola, ka mēs saņem šo atbildi nākamnedēļ. Nu, pagaidīsim, bet joprojām šajā parlamentā uz sienām ir izlikt paziņojumi, ka Wi-Fi tīkls joprojām nedarbojas. Vai tad tas ir joks tagad? Varbūt mums eh, gluži pretēji vajadzētu aicināt eh, kibernoziedznieks hakerus eh, nākt un darboties, durvis ir vaļā patiesībā. Bet, nu, nopietni runājot, es domāju, ka uh, šeit strādā augsti apmaksāti civili ierēģi, kur ir atbildīgi par sistēmas drošību, un ir nepieņemam, ka divus mēnešus pēc šīs sistēmas uzlaušanas nekas nav noticis, ja tā būtu. Ja tas būtu privāti uzņēmumi, šie cilvēki būtu atlaisti no darba, bet tagad ir pagājuši divi mēneši un šī sistēma joprojām nav droša. Es nesaprotu, varbūt uh, tā ir mana vaina, ka es nesaprotu, bet es nesaprotu, kas notiek. Uh, Tālāk daži komentāri par Eiropas Savienības mākoņu datošanu. Es iestājos par to, lai mēs veidotu savu Eiropas jaudu šajā jomā, savu kapacitāti, bet tas nenozīmē, ka mums ir jānorobežojas no pārējās pasaules. Mums ir jāizveido pašiem savas, savi uzņēmumi un tad jādod pilsoņiem izvēles iespējas Un, protams, mums ir jāveido labākas, labāk aizsargātas sistēmas. Es vairs ne, nevaru atcerēties uh, vācu hakera vārdu, kurš teica, ja jūs nopērkat uh, mašīnu un tā nedarbojas bremzes, tad auto uh, ražotājs ir par to atbildīgs, bet šāda pat pieeja nav nodrošināta uh, informācijas tehnoloģiju jomā. Tālāk, visbeidzot, par brīvās tirzniecības nolīgumu ar ASV. Es iestājos par brīvo tirzniecību, bet šo nolīgumu nevar parakstīt, pirms nav šī situācija noskaidrot, pirms nav pilnīgi eh, drošas garantijas, ka, ka mūsu pilsoņu brīvība netiks ierobežota. Un es domāju, ka mums tiešām eh, izdosies martā pieņemt ļoti pārliecinošu ieteikumu pakotni. Tagad vārds Albrecht kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies arī uh, referente, kas iepazīstināja ar, referentam, kurš iepazīstināja mūs ar ļoti labu izējas punktu secinājumiem uh, Eiropas parlamentam. Pirms sešiem mēnešiem uh, Edvards Naudena atklāsmes parādīja mums uh, cik uh, pasliktinājies, cik ļoti ir pasliktinājies tiesiskums un datu aizsardzība, kas būtībā ir cilvēktiesības Eiropā. Un šī pasliktināšanās, un tu, šī, tas nenotiek tikai Edvards Snowden dēļ, un tas notiek tikai viņa paziņojuma dēļ. Tas notiek, jo uh, mūsu pašu valdības tiesība aktos likumdošanā ir iekļāvuši šādus pasākumus un normas. Uh, un Snowdenkungs ļoti drosmīgi ir norādījis šiem trūkumiem, un to mums vajadzētu atspoguļot arī mūsu ziņojumā, un mums vajadzētu uh, tad skaidri nosaukt Snowdenkungu par skaidru par trauksmes cēlāju, ka viņš norāda, norādīja uz atklātiem atklātiem Eiropas cilvēku pamatiesību pārkāpumiem, mums ir jānodrošina viņam drošu uzturēšanos Eiropas Savienības dalību valstī, lai varam tieši un skaidri uh, tad arī uzklausīt šo informāciju. Un treškārt tas, ko minēja referents un arī ēnu referenti, eh, ir eh, Eiropas datu aizsardzības tiesību aktu svarīgums. Un gan Eiropas Savienības, gan ASV nepieciešama nodrošināt datu aizsardzību. Eh, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ir svarīgi, lai mūsu pilsoņiem būtu kontroli par saviem personas uh, datiem, tā ir labāka aizsardzība, ko viņiem varam sniegt. Bet mums ir vajadzīga arī kontrole un pārsk pārskats. Un tad ne, es runāju par tādu izplūdušu pārskatu. Ir nepieciešama skaidra parlamenta, skaidrs parlamentāra pārskats, lai Eiropā mēs uh, skaidri, tad pētījums parādīja, ka uh, Eiropas izlūkdienas arī skaidri un aktīvi strādā. Uh, un ir konstatēts, ka notiek masu mūsu pilsoņu uz uh, novērošana. Uh, pilnībā ir izslēgta nacionālā uh, drošība. Esam uzklausījuši arī nacionālo parlamentu pārstāvis, un man neradās iespējas, ka, iespēc, ka nacionālā līmenī tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība. Tas ir jāuzlabo. Uh, Mums ir jāuzlabo sadarbības starp izlūkošanas dienestiem Eiropā un arī jāuzlabo Eiropas Savienības noteikums. Tas ir skaidrs secinājums. Uh, un arī politika, policijas un citu kompetento iestāžu uh, kompetences, runājot par uh, kiber uzbrukumiem, kurus veikuši trešo valstu iestādes vai uzņēmumi. Mm ka tiek veikti kiber uzbrukumi telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju serveriem. Eiropols atkal un atkal ir apgalvojis, ka ir skaidrs, ka neviena nacionālā iestāde nav pieprasījusi pat veikt šo kiberuzbrukumu izmeklēšanu. Manuprāt, tas ir absurdi, tas ir skandāls. Mums tātad ir absolūti nepietiekami tiesība, aizsardzība, un jo īpaši domājot par kiberuzbrukum, uzbrukumiem, mums ir jāuzlabo situācija. Tas sasaistās arī ar sistēmām un sistēmu drošību. Sofija minēja, ka tā ir ļoti būtiska daļa um, sistēmu atbildībā, kas nodrošina nepieciešamo aizsardzības līmeni digitālā sabiedrībā. Uh, tā vietā, lai mēs subsidētu un atbalstītu pārkāpums un tā vietā, lai mēs subsidētu uzraudzības pasākums, mums drīzāk vajadzētu investēt uh, kodu un anonimizācijas sistēmās, lai patērētājiem un cilvēkiem būtu iespēja sevi aizsargāt, ja viņi vēlās vai komunikāciju privātā veidā. Privāta komunikācija arī ir viena no cilvēku tiesību daļām, uz to mums vajadzētu uzstāt ne tikai Eiropā, bet arī globāli. Mums ir uh, pozitīvs uh, piemērs un Un ļoti, es ļoti priecīgs lasīt, ka ir skaidra atsauce uz nepieciešamību uh, uh, izbeigt personas uh, datu uh, saglabāšanu to personu, uh, uz kurām neties nekādas aizdomas. Mums ir uh, jārunā atklāti, ir uh, datu uh, aizturēšanas uzglabāšanas uh, direktīva un ir. Uh, Eh, skaidri jāpasaka, ka pasažieru vārdu uh, uh, reģistra uzturēšana ļaus novērst uh, noziegums. Tas tā nav, tas ir absolūti neproporcionāli un tas pārkāp cilvēktiesības. Un visbeidzot gribētu teikt, ka, manuprāt, mums ir jānovēlk skaidra līnija, kas ir pieņemams kas ir pieņemams un attaisnojams kontrols un uzraudzības jomā visā sabiedrībās, runājot par datiem un komunikāciju, mums ir jānovelk skaidrs līnijas, kas ir pieņemams un kas nav akceptējams. Tāpat mums arī jāstrādā pie efektīviem uzraudzības mehānismiem, un kā Eiropas parlamentam mums tas ir jādara neatkarīgi no tā, ko saka mūsu valdības. Jo pēc, pēc sešiem mēnešiem mūsu valdības ir pierādījuši, ka viņas nespēja adekvāti rīkoties, ir jānovāk skaidrs līnijas. Eiropas eh, Savienības pilsoņi lūkojas uz mūsu institūciju, viņiem ir skaidri jāparāda, ka mēs varam ieviest kādas izmaiņas. Paldies! Paldies, Albrekta kungs, Ernsts kundze! Jā, paldies! Paldies priekšsēdētāji! Liels paldies uh, referentam! Es domāju, ka šī ir viena no tām tēmām, kur tiešām ir grūti apkopot visus centienus un pūliņus. Referents ir ļoti cieši ar mums sadarbojas un es pārliecināts, ka viņš arī turpinās to tikpat veiksmīgi darīt tuvākajās nedēļās un mēnešos. Uh, ir skaidrs, ka šis ir viens no vissvarīgākajiem ziņojiem, tajā pašā laikā arī viens no sarežģītākajiem šajā parlamentā un vairāk iemeslu dēļ. Tad nu, mēs runājam tikai par uzticības un pārliecības eh, zaudēšanas dēļ. Mēs esam eh, zaudējuši skaidru skatu uz kobildi, tātad uz attiecībām starp Eiropas Savienību un ASV. Un turklāt te iezīmējas arī tādi, eh, tādi dziļi sociāli aspekti, piemēram, attiecībā uz trauksmes cēlājiem. Tiek runāts par cilvēku individuālajām brīvībām, par preses brīvību, par saziņas brīvību. Un mums ir nepieciešams šāds ziņojums, kurā tik tiek ļaut visi šie aspekti. Pēdējo pāris mēnešu laikā esam guvuši tikai tādu nelielu ieskatu, jo aiz, aiz fasādes arī milzīga pasaule ar notikumiem, kas notiek pašās dalību valstīs. Uh, nevienmēr tiek veikta pienācīga izmeklēšana. Uzzinājām, ka Merkels kundze ir uzaicināta tikšanos ar, o, ar Obamu, kas ir ļoti labi, bet uh, ne viss ir skaidrs par citām dalībām. Es domāju, ka mums vajadzētu pacelt šo noslēpnējumus plīvuru. Ir jā, skaidrs, ka varbūt mums ne, nav uh, pilnīgi skaidrs visas lietas, piemēram, kāda ir situācija attiecībā uz neamerikāņiem, kāda ir tiesiskā aizsardzība. Ir ļoti svarīgi, lai mēs nākam klajā ar atbildēm uz jautājumiem, ko mēs darīsim ar nacionālo drošību no Eiropas Savienības perspektīvas, ko mēs varam darīt iekšējās ārējās drošības jautājumā. Ir daudz neatbildēti jautājumi. Nacionālā drošība, neatkarīgi no tā, kāda ir pieeja, tā ir. Tā, tā var uh, uh, radīt nelietsvarotību vairākās jomās, un mēs nevaram vienkārši vispārīgi paziņot, ka kādi jautājumi ir tikai. Um, nacionāla līmeņa problēmas, un par tiem nevajag uzsaukties Eiropas Savienības līmenī. Datu aizsardzība un uh, apdraudētās cilvēktiesības un brīvības. Mēs GOE grupā atzinīgi vērtējam rekomendācijas un arī ziņojumu kopumā. Ir radusies lielāka skaidrība mūsu sanāksmu laikā, un šis ziņojums nav gluži vienkārši tās samasts kopā. Es domāju, ka referents ir tiešām ļoti centies uh, nonākt pie vissvarīgākajiem svarīgākajiem aspektiem. Mēs um, nevaram gluži vienkārši runāt par šo drošo patvērumu, ir jārīkojas tālāk. Ja mums jau ir kādi pastāvoši nolīgumi, tad tie ir jāievēro. Uh, nevar pieļaut to pārkāpumus. Tas pats attiecas arī uz SWIFT. Mums ir jāturpina nodrošināt tas, lai tas paliek apturēts, un mums ir jābūt skaidrai nostājai Eiropas parlamentā, un ir būtiski trūkumi tiesī, tiesība aizsardzības jomā, un, uz, kie, uz ko vēl uh, nav ticis atbildēts. Mēs nevaram gluži vienkārši norādīt, ka mēģināsim ko izdarīt vai ka pievērsīsimies kaut kam, kaut kād. Mēs, mums ir jārīkojas aktīvi, mums ir jāsaglabā spiediens, un es domāju, ka pieturēšanās pie TTIP ir la, mēs labākiem veidiem, kā to varam darīt arī attieci, attiec, domājot par Eiropas Savienības ASV attiecībām. Uh, un datu aizsardzības jautājums šajā kontekstā, protams, ir ļoti svarīgs. Um, uh, tātad uh, ziņojumam ir uh, jāsaglabājas konkrētam, mums ir jānodrošina tehnoloģiskā neatkarība. Um, par to gan varam vēl diskutēt. Patiesais jautājums ir, kāds, kā, kāds ir mūsu izējas punkts, kāda ir mūsu perspektīva, kādas ir mūsu prioritātes. Mums ir jākoncentrējās uz tiesību dimensiju, vismaz Lībe komitejā. Tad jākoncentrējas to, pirms pievēršamies nākamajiem soļiem. Politiskajās debatēs mums būs jāuzdod sev jautājums. Uh, ko dara izlūkošanas uh, sabiedrība, ar ko nodarbojas slepenie dienesti, vai, ir kā, vai viņu izvērstās darbības ir samērīgas. Kāds ir uh, slepeno operāciju nolūks un mērķis, par to ir jārunā. Tāpat arī šie slepenie nolīgumi attiecībā uz slepeniem dienestiem ir ļoti svarīgi. Mums ir jābūt informācijai par to, kas notiek šajā jomā. Drošības dienestu uzraudzība, kā tā tiek organizēta, ir jābūt skaidra informācija. Mēs nevaram gluži vienkārši draudzīgi parunāt ar amatpersonām. Mums ir nepieciešami skaidri taustāmi rezultāti, kas tad ļaus arī skaidri iestrādāt pāraudzību mūsu sistēmā. Es vēl joprojām saskatu milzīgus trūkumus normās attiecībā arī uz pretterorismu. Esam nonākuši brīdī, kad Eiropas parlamentam ir tiešām jābūt robustam. Uh, mums ir jābūt pārliecībai, ka spēsim atbildēt uz šiem jautājumiem, jo ļoti daudz vēl atvērtu jautājumu. Un gala beigās, vai mūsu darītais ir pietiekams, vai mēs risinam uh, patiesās problēmas, vai mēs tiešām zinām, kā risināt visas problēmas, kas ir iezīmējušās masu uh, novērošanas kontekstā, vai mēs varam risināt šīs problēmas. Un galu galā kāds būs šī ziņojuma liktenis, vai mēs šo ziņojumu sagatavojam tikai formatāts pēt, vai uh, uh, vai, šis, vai šis darbs nav uh, tāds, ko mēs darām veltīgi domāju, ka mums vajadzētu uh, pastiprināt mums esošās pilnvaras, lai mēs tiešām varētu ieviest kādas pārmaiņas un lai varam paļauties uz dalību valstu palīdzību. Paldies! Nu, šķiet, ka ēnu referentiem ļoti daudz laika devu, varbūt bija par devīgu, tad no pārējiem kolēģiem būšu nedaudz striktāka. Vārds pārējiem kolēģiem - seši kolēģi grib izteikties. Mrs. Jimenez Becerril and Mr. Andrew. Anybody else? Vai vēl kāds gribētu izteikties? Šķiet, ka nē, labi, tādā gadījumā runātājs saraksts ir slēgts. Birkera kungam lūdzu vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā daži vispārēja rakstura komentāri, un pēc tam detalizētāk un praktiskāk runāšu. Sākumā paldies Klaudam Moresa kungam, Morais kungam par visaptverošo un pilnīgo ziņojumu. Jāsaka, tas ir tiešām interesants. No vienas puses tur tīri praktiskā veidā ir aprakstīti un uzskaitīti skaitļi un dati, kas kalpo par ļoti noderīgu pamatu. Un tam paralēli vēl papildus ir izkristalizējusies um, tāda um, pa, izpratne par uh, mūsu savstarpējām attiecībām un sarunām ar ASV pārstāvjiem. Uh, Un es domāju, ka tā rezultātā mums izdosies, jo bieži vien redzam, ka noteikumi ir tiešā veidā tikuši pārkāpti. Ja paraugamies uz 21. punktu, tajā tiek runāts par to, ka dalībvalstis tiek aicinātas nepieļaut novērošanu savā teritorijā, ko veids trešās valstis. Varbūt būsim tomēr realistiski, būsim realisti, jo šī, šis punkts varētu būt nedaudz naivs, ja mums tiešām šķiet, ka mums veiksmīgi izdosies to īstenot. Ir arī tekstā iekļautas vairākas rekomendācijas, kas iespējams nav iespējamas nu, informācijas apmaiņu mēs uh, gribētu nodrošināt, uh, paturot prātā to, ka tas ir abu pušu labākajās interesēs. Un, piemēram, ja runājam par SWIFT bankas informāciju un datiem, iespējams, jā, ka um, tas būtu nepieciešams un um, informācijas apmaiņa nestu labumus abām pusēm, tad ja varbūt tomēr tā neansētāk pieiesim un piesardzīgi būsim savos izteikumos. Uh, Uzticības atjaunošana, protams, ka ir mūsu visu interesēs, lai nodrošinātu ekonomiskās darbības un arī sadarbību drošības jomā starp Eiropas Savienību un ASV. Un vēl kāds mērķis, kas mums ir jāizvirsa, ir tas, ka mums ir nepieciešams spēt aizsargāt savas intereses un aizsargāt arī mm, mūsu pilsoņa intereses arī rūpniecības jomā, piemēram. Uh, Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības pilsoņi baudītu tieši tādu pašu aizsardzību ASV, kā ASV pilsoņi. Tālāk, ietverlīgums ir ļoti būtisks. Un trešā lieta, kas ir svarīga, ir tas, ka mums ir varbūt jāiet tālāk nekā tas šobrīd ziņojumā, mums jārunā par pretizlūkošanu. Es jau nerunāju šeit par uh, slepeno dienestu vai ko, kādu struktūru, ko savulaik ir piedāvājis komisija. Tomēr mums ir jāspēj pastāvēt par sevi un um, strādāt pie arī trešo valstu novērošanas programmā. Mums ir jāspēj sevi aizstāvēt. Protams, e, tam paralēli ir jābūt izstrādātiem nepieciešamām drošības garantijām, un varbūt atcerēsieties mūsu plašās diskusijas par Eiropolu, sadarbības starp drošības dienestiem un daudzpusējiem nolīgumiem. Es nedomāju, ka tā panākšanai ir jāmaina, jāgroza līgums. Es domāju, ka daudzpusējā līmenī šādu risinājumu var visai ātri panākt. Mums jānodrošina pienācīga datu apmaiņas drošība. Uh, 55. 56. punktā Klots jau ir iekļāvis um, tādus būtiskus elementus, tomēr šeit varbūt vajadzētu būt detalizētākiem un savā ziņā palielināt spiedienu uz dalībvalstīm, strādājot pie drošības dienestiem. Ir jāpatur un jānodrošina autonomija šīm struktūrām, un es domāju, ka mēs tur varam sniegt savu ieguldījumu. Tas pats attiec arī uz mākoņu datošanu bet ir svarīgi saglabāt uh, arī virtuālajā pasaulē garantijas. Paldies! Thank you very much, Madam Chairman. Um, I'm... Liels paldies priekšsādātāji. Saka Lutfords kundze, uh, baidos, ka varbūt uh, nebūšu īsti pieklājīgi, bet man uzreiz pēc komentāriem nāksies doties prom. Uh, tas, ko Sofija teica par interneta lomu Eiropā, nu, jāsaka, man ir zināmas bažas par neatkarību, par šo terminu neatkarība Eiropā. Es domāju, ka mēs varētu noteikti piešķirt papildus resursus Eiropas Savienības mākoņdatošanai un IT, bet es nevēlētos šādu varbūt vispārināšanu. Tādēļ šā, šī neatkarības ideja šajā jomā uh, man rada zināmas bāžas. Nu, te ir jāatsauc uh, arī uz to, ka vicepriekšsēdētāja Redings kundze ir šo terminu lietojusi, un es īsti nezinu, vai tas mums nāk par labu. Turklāt, manuprāt, ziņojumā ir zināms pretrunas tomēr. Es lielā mērā piekrītu tam, ka parlaments atbalsta TTIP, tomēr ir jārunā arī par uzticību tiešsaistes videi transatlantiskā telpā. Turklāt neaizmirsīsim, ka galu galā ne tikai ir um, ASV ir šīs partnerības, uh, viens no partneriem ir, zinām, loma ir arī Eiropas Savienībai. Turklāt man šobrīd šķiet nedaudz uh, dīvaini mē, aicināt apturēt drošās zonas Safe Harbor iniciatīvu, jo apsvērumu punktos Y un Z ir iekļauta atsauce uz to, ka komisija ir um, nāks klajā ar 13 rekomendācijām ASV un iesaistījušies uh, darbā līdz uh, 14. gada vasarai nāk klajā ar garantijām un uh, um, tiesības sardzības, aizsardzības līdzekļiem attiecībā arī uz drošās zonas. Izvērtēšana arī FTC ir norādījuši, ka šo drošo zonu varētu pārvērtēt. Nu, protams, būtiski ir ņemt vērā arī to, kad nonākam līdz reālām garantijām. Un tomēr, manuprāt, šeit ir zināmā pretruna tajā pašā laikā norādīt, ka pastāv process, tātad, ka turpinās pārskata process, bet tiek aicināts kopī, kopīgo šo drošā zonas iniciatīvu apturēt. Nu, Es domāju, ka mums ir jāstrādā pie kopīgas ekonomiskās zonas. Es personīgi atbalstu šo ideju. Protams, mēs nevaram ignorēt izaicinājumus un problēmas arī tiešsaistes vidē, tomēr man nav tāda ļoti laba sajūta ar šīm pretrunīgajām uh, rekomendācijām. Tad no vienas puses drošo zonu apturēsim, no otras puses mēs strādājam pie pārskatīšanas. Nu, neesmu īsti apmierināta. Paldies! Paldies, Latvordas kundze, Morais kungs, jūs gribējāt atbildēt. Pirms dod, pro, dodas prom kolēģi. Liels paldies, Kinga. Jā, pirms dodas prom Lutfords kundze un arī Sofija Intvildes kundzei par mākoņdatošanu runājot. Es gan savos komentāros, gan arī ziņojuma tekstā. Nu, šobrīd nav varbūt mākoņdatošanas ideja viskaidrāk izklāstīta. Uh, manuprāt, varētu to skaidrāk šeit atrunāt. Tas, ka uh, šis Eiropas uh, mākonis būtu pilnībā nodalīts, nu, to es neatbalstu, tādēļ varbūt tiešām pieslīpēsim vēl teksta redakciju un arī pārējiem visiem, kas sako šai diskusijai, gribēju tikai to skaidri tagad norādīt. Paldies par iespēju jums to šobrīd apstiprināt. Paldies, Marais kungs! Gomešas kundzei vārds lūdzu. Chair, I'd like to... Priekšsādātāji. Arī es gribēju pateikties Klaudu Morājas kungam par ļoti kvalitatīvo ziņojumu un visaptvarošo prezentāciju. Pēc uh, visa mūsu ieguldītā darba, jāsaka, rezultāts tiešām kalpo par lielisku pamatu turpmākajam darbam. Un Es kā afet atzinuma līdz referente gribētu norādīt, jā, mums ir tiešām bijusi lieliska sadarbība, kā jau to teica Morais kungs un arī Salafrankas kungs. Manuprāt, šeit mums ir jārunā par kopīgām vērtībām. Kopīgās vērtības starp Eiropas Savienības dalību valstīm un kopīgās vērtības ASV Un tādiem cilvēkiem kā man, kas, um, kuras nāk no bijušām totalitārām valstīm, pati esmu 21 gadu dzīvojis diktatūrā, manuprāt, cilvēkiem kā man tas ir jo īpaši svarīgs elements. Šeit mēs nerunājam tikai par tiesiskuma varu un uh, pilsoņu privātuma tiesību ievērošanu. Tajā pašā laikā mums jārunā arī par cīņas ar terorismu efektivitāti. Un šajā jautājumā Manuprāt, es tiešām uzskatu, mēs to nepanāksim, ja mēs pievērsīsimies un izmantosim teroristu metodiku, nelikumīgu pieeju, netaisnīgu pieeju. Tas nav veids, kā cīnīties ar terorismu. Nē, tā mēs tikai vēl dodam papildus resursus teroristiem paši par tādiem kļūstot. Manuprāt, Snowdena kunga lomu vajadzētu īpaši uzsvērt, jo viņa atklāsmes ir bijušas tiešām būtiskas ne tikai saistībā ar sniegto informāciju par to, kā pilsoņu privātums Eiropas Savienībā, ASV un visā pasaulē tiek pārkāpts lielā mērā, bet arī tas, kā kā tas tiek izmantots um, Or Orvela un varbūt arī citiem mērķiem. Tātad šeit jārunā gan par politisko, gan ekonomisko spiegošanu. Un vēl jau vairāk tas, kā Snowdena kungs ir parādījis, ka instrumenti, kas tiek izstrādāti cīņā ar terorismu, nav efektīvi, jo Ja masu novērošanas sistēma, ko ir īstenojis Nacionālā drošības aģentūra, arī kā nos, sakot, ka tas tiek darīts cīņai ar terorismu, tajā pašā laikā papildus resursi tiek uh, ieguldīti, lai veiktu masu novērošanu pilsoņiem visā pasaulē, un tajā pašā laikā divi čečena izcelsmes puiši, kas um, veica šo uh, spridzināšanu Bostonas maratonā, redzam, ka tas varbūt ir pagājis garām nepamanīts. Tad nu jājautā. Jā, kāda ir efektivitāte mūsu cīņā ar terorismu. Tādēļ, manuprāt, šo elementu nevajadzētu aizmirst, un to vajadzētu arī atspogļot tekstā, un savā ziņā tas tur arī parādās. Kā jau tas tika minēts, manuprāt, uh, Mums ir Eiropas Savienībā spēcīga datu aizsardzība, tomēr tā netiek pilnībā īstenot. Mums ir problēmas ar izpildi, kā jau to teica Sofija Intveld kundze. Un šeit mēs nevaram vainot ASV, te mums ir jāveino mūsu pašu aģentūras un mūsu pašu iestādes, kas neīsteno un neveic savu uzraudzības lomu, gan politisko, gan tiesisko pāraudzību. Mēs zinām arī Belgakom gadījumu. Var jau būt, ka beigu beigās arī par to ir. Um, atbildība ASV, nu, bet visticamāk arī Eiropas Savienībai šeit ir zināma loma. Protams, ir Barozo kungs, Barņē kungs, Redingas kundze, kuriem ir būtiski pienākumi, kas, um, nu, varbūt par šiem cilvēkiem ir lielāka interese tos izspiegot nekā cits. Un ASV šobrīd notiek diskusijas par to, vai Nacionālā drošības aģentūra patiesībā viņi nenoliedz, viņi ir izspiegojuši arī kongresa locekļus. Un tad, kad mēs devāmies uz ASV, un tad, kad viņi mums stāstīja, ka šobrīd gaidā, baidās, ko tad vēl var sagaidīt no Snowdena kunga, Nu, es teicu, ko tad vēl sliktāk mēs varētu uzzināt, jau to brīdi mēs zinājām par uh, to, ka tiek izspiegot Merkeli, bet, nu, uh, Vēl trakāk ir tad, ja tiek izspiegots pats Obama, un neviens jau patiesībā to arī nemaz nenoliedza. Tādēļ, manuprāt, šeit mēs runājam par lietas būtību, par tiesiskuma būtību un mūsu demokrātisko valstu lomu. Nobeigumā gribētu vēl tikai norādīt, ka pievienojos citu paustajām bažām par 59. punkta un tētip pārformulēšanu. Manuprāt, šo teikumu tiešām varētu uzlabot Tur tiek runāts par uzticības atjaunošanu un veidošanu, bet tas būtiskākais patiesībā, manuprāt, ir panākt, lai ASV rīkojas un palīdz mums veidot uzticību. Centrālais elements, manuprāt, ir saistīts ar šo pamatlīgumu, jo kādā veidā mēs varam nodrošināt minimālo uzticību, ja mums nav pamattiesību pārsūdzēt un tātad īstenot Eiropas Savienības uh, ties, pilsoņu tiesības ASV. Un nobeigumā vēl gribētu īpašu uzmanību pievērst pārraudzības pienākumam. Tas ir ne tikai valstu, parlamentu un iestāžu uzdevums, jo gadījumā, ja šīs iestādes neīsteno savas pienākumus, tad mēs varam runāt par uh, subsidiaritātes principa apgriešanu ja šīs iestādes neveic savus pienākumus, un kā tas bieži vien notiek arī manā valstī Portugālē, tas tieši tā arī ir, tad mūsu parlamentam, Eiropas parlamentam ir jāpārliecinās, ka šīs procedūras un likumi tomēr tiek īstenoti. Paldies, Gomešs kundze, debes arī kundze lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Sākumā gribētu pateikties un uzslavēt referenta kungu, ar ko sadarbojamies arī Vašingtonā, kad devāmies šajā vizītē. Manuprāt, jau arī tur mēs sapratām, ka šis ir jautājums, kas lielā mērā uztrauc un interesē gan Eiropas, gan arī ASV sabiedrību. Un, protams, tas vienmēr ir labi, šāda interese. Parasti sabiedrība varbūt netik ļoti interesējas par mūsu darbu, bet nu šoreiz tā ir. Un arī ASV man bija um, iespēja pārstāvēt savus pilsoņus un klāstīt par tiem jautājumiem, kas mums rada bažas. Mūsu pilsoņus lielā mērā uztrauc privātuma aizsardzība, bet arī viņu pašu drošība. Un tādēļ mums ir jābūt patiešām piesardzīgiem, strādājot pie jautājumiem, kas ir saistīti ar terorisma apkarošanu. Nav pieņemami tas, ka tiek īstenota masu novērošana. Tas ir uh, cilvēktiesību pārkāpums. Tomēr mēs nevaram uzreiz arī kā pretlīdzekli atteikties no cīņas ar terorismu programmām. Un varbūt, ka SWIFT nevajadzētu vainot uh, pilnībā par šo skandālu, jo, manuprāt, SWIFT nav nemaz tik tiešā veidā saistīts ar šo masu novērošanu, un es domāju, ka līdz šim brīdim Swift ir visai veiksmīgi darbojies. Un, kad devāmies uz Vašingtonu, es domāju, ka Klod Marājs to arī jau apstiprinās, tika teikts, ka Swift ir tiešām ļoti efektīvi darbojies cīņā ar lielām, lielu risku, bet, nu, diemžēl šāda veida informāciju nevar publiskot. Es domāju, ka tā iemesls viss sapratīs. Bet ir simtiem uh, um, terorismu uzbrukumu mēģinājumu, ko ir novērsis tieši šis konkrētais instruments, un varbūt par to vajadzētu Gomešas kundzei padomāt. Un mums ir jādomā par mūsu aģentūru, um, tātad ENISA un Eiropol lomu turpināt neatkarīgā kārtā Eiropas līmenī strādāt, tajā pašā laikā līdzsvarot sadarbojoties arī ar ASV partneriem tas svarīgākais um, vēstījums, ko parlamentam vajadzētu sniegt mūsu pilsoņiem, šeit var piekrist Intvēles kundzei. Mēs esam vienīgie, kas iet uz priekšu šajā jomā, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Mums noteikti ir jāizrāda atbildība un jāsūta šis atbildības signāls, un es nedomāju, ka būtu atbildīgi apturēt SWIFT. Vienīgie, kas to vēlētos, ir uh, terorisma finansētāji un paši teroristi. Tādēļ kopumā tekstu atbalstu, bet mums ir zināmas iebildes, ko jau skaidroju. Paldies! Tiesā Cenčukungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, no savas puses vēlētos uzslavēt kolēģi Klodu Morais par ziņojuma projektu un pateikties viņām par eh, sadarbības garu un um, izteikt abrīnu par viņa milzīgajām darba spējām. Gribu teikt, ka atbalstu šo ziņojumu, bet Tad, kad šis ziņojums tiks apstiprināts, protams, ar nepieciešamajiem grozījumiem, Eiropas parlamentam ir jāmobilizējas, lai panāktu, ka tiek īstenota demokrātiskā kontrole, lai novērstu, ka šādi masu novērošanas uh, programmu gadījumi atkārtot tos. Mums, protams, gribu arī pastāstīt kādu anekdoti. Šis atgadījums notika Rumānijā pirms dažām dienām. Tātad uzlu, izlūkdienesta vadītāja personiskais interneta Um, e- e-pasta konts tika uzlausts, un tas nozīmē, ka viņām pašām būtu jādomā par drošības sistēmu stiprināšanu un par pilsoņu aizsardzību. Paldies, un tagad vārds referentu kungam. Lūdzu, centieties izteikties lakoniski. Jā, tiešām būšu lakonisks. Cik lakoniskam man jābūt? Ļoti, ļoti, nu labi. Jā, teikšu, ka tas, ko es pasacīju jau uh, eh, sanāksim sākumā, bija, ka esmu pārliecināts, ka uh, kolēģi ļoti labi pazī, pārzina šos datu aizsardzības jautājumus. Es pats neesmu šīs jomas speciālists, bet uh, kolēģi ļoti daudz ko zina, un tas arī atspoguļojas šajā diskusijā. Mums ir eksperti privātuma, datu aizsardzības jomā un arī e, eksperti citās jomās. Un es nekomentēšu tos komentārus, kam e, nav nepieciešama nekāda paskaidrojuma, bet es centīšos atbildēt uz tiem jautājumiem, kas tiešām man tika uzdoti. Terēzai un Perker kungam gribu atbildēt. Viņi runāja par izlūk datu apkopošanu un par Swift lietu. Protams, būs elementi šajā ziņojumā, jo tas jau ir tikai ziņojuma projekts. Mums uh, Ir zināms, ka šeit tika veikta aktīva darbība SWIFT uh, lietā un drošā zonas jomā, kur mēs esam daudz diskutējuši, pieņēmuši rezolūcijas, un uh, šī nostāja nav vienmēr vienāda kolēģu starpā. Es saprotu šo viedokļu atšķirību, bet tas nenozīmē, ka es noliektu Swift nozīmi. Uh, Protams, mēs vedām sarunas par šo nolīgumu, arī es toreiz piedalījošais sarunās. Es domāju, ka mums šajā ziņojumā ir jāizvērtē šīs apsūdzības, šie apgalvojumi, kas ir izskanējuši. Un, protams, es gribu, gribu šos jautājumus iekļaut un apzinos, ka būs um, atšķirīgi viedokļi. Uh, Salafrankas kungs minēja šos uh, punktus, uh, ko bija ierosinājusi ārlietu komiteja, arī šeit varbūt būs grozījumi, tos mēs izskatīsim um, ēnu referents sanāksmēs. Es ceru, ka šie iesniegtie grozījumi nemainīs akcentus šajā ziņojumā un tā galveno ievirzi, jo ēnu referentiem es vēlējos īpaši pateikties, un šajā gadījumā ēnu referenti ir eh, radījuši šo ziņojumu, viņi izstrādāja darba dokumentus. Tā bija mūsu metodiskā pieeja, un ja jūs iepazīstieties ar šo ziņojumu, tad es arī gribu pie viena pateikties visiem sekretariāta darbiniekiem. Tātad, ja jūs paskatāties uz 32. un 33. lapusi par Eiropas digitālo habeus korpus. Tas ir kaut kas īpašs, tā ir atbilde Ernstas kundzei, vai Kornelija vēl ir zālē? Nē. Jā, jau kolēģi dodas prom. Tātad. Tā. viņa jautāja, kas notiks ar šo ziņojumu pēc tam. Tātad mums ir vesels grafiks par rekomendāciju īstenošanu. Un vēl gribēju uzsvērt, ko mēs eh, darām eh, strādājot pie šī ziņojuma. Šeit bija divas jautājumu grupas, un tā kā es neesmu datu aizsardzības eksperts tik lielā mērā kā citi kolēģi. Tātad, ja kāda joma. Ir jomas, kurās ir Eiropas Savienībai skaidri definēta kompetence un morāla atbildība, bet ir jomas, kur ir atbildīgas dalību valstis, bet šeit mums ir morālā un politiskā atbildība par situāciju. Bet šeit dažos jautājumos sarunu vešanas procesā ir Eiropas Savienības kompetence. Šeit ir runa par drošo zonu, uh, par uh, tirzniecības nolīgumu SWIFT. Un šajā uh, ziņojumā veiksmīgi ir tas, ka mēs runājam par Eiropas hub, digitālo habeus korpus, vēršoties pie komisijas, bet arī dalību valstīm. Mēs neignorējam to, ka dalību valstis arī veic uzraudzību šai jomā. Mēs esam paredzējuši organizēt konferenci par šo jautājumu. Arī tā ir mūsu kompetence, bet mums būs grafiks, kā risināt šos jautājumus. Un tad mums ir tās jomas, kur mums ir skaidri definēta kompetence, tātad šī drošā zona, safe harbor un swift. Un šeit Mēs izstrādāsim skaidras rekomendācijas. Protams, mums ir politisko viedokļu atšķirības, kas atspoguļosies dokumentos, bet mums ir jāpierāda, ka mēs esam nopietns parlaments un šo. Šonedēļ uh, izdevumā The Economist lasīju Vašingtons korespondenta rakstu, kurā bija teikts, ka Eiropas parlamentām padodas sašutuma paušana. Uh, Un viņš atzina, jā, ka parlaments nopietni risina šo jautājumu, bet viņš teica, nu jā, viņam jau vienmēr izdodas tikai paust sašutumu. Un es ļoti lepojos ar to, ka ir tādi parlam, parlamentā tādi deputāti, daļi, daži devās uz Vašingtonu, mums ir notikuši 15 uzklausīšanas par šo jautājumu mums eh, aktīvi iesaistījās darbā pie šā ziņojuma ēnu referente. Tas ir kaut kas līdz šim nepieredzēts. Šis bija ļoti sarežģīts uh, process, tāds neskaidrs process sākumā, un pēc tam mēs uh, to pārvērtām nopietnā, detalizētā procesā mūsu darba beigās, un es esmu ļoti priecīgs par šo rezultātu. Tas liecina, ka mēs varam izstrādāt uh, nopietnas rekomendācijas ar uh, darba grafiku un ceru, ka kolēģi uh, atbalstīs uh, šo ziņojumu komitejā un turpmāko pāris nedēļu laikā esmu gatavs tieši sadarboties ar kolēģiem. Paldies, saka priekšsēdētāja. 22. janvāris 6. pēcpusdienā ir grozījumu iesniegšanas termiņš. Es pateicos visiem kolēģiem par sadarbību. Un tagad pārējām pie pēdējā darba kārtības punkta šai pēcpusdienā un šai sanāksmē. Un tas ir atzinuma projekta prezentācija. Um, kur uh, ir sagatavojis Edo Ealbārkungs, atbildīgā Ritra komiteja, kur uh, sagatavo uh, ziņojumu Kastiljo de Vēras kundze, un uh, ir runa par Eiropas vienoto elektronisko sakaru tirgu. Un tūlīt dodu vārdu Sedo Ialabāra kungam. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu īsi. Uh, pēc uh, šī ļoti, šīs ļoti interesantās diskusijas uh, par Morājas kunga ziņojumu. Es arī piedalījos delegācijas braucienā un vaš, uz Vašingtonu un gūtā informācija tika izmantot arī darbā pie šī atzinuma projekta. Šeit ir runa par Eiropas vienoto elektronisko sakaru tirgu. Uh, lai tas būtu patiešām vienots un konkurētspējīgs tirgus elektronisko sakaru ziņā. Tā jābūt ir, uh, Eiropas prioritātei, bet tā pašā laikā mums ir jāstiprina patērētāju uzticību, stiprinot uh, privātās dzīves un personu, da, personas datu un personas uh, informācijas aizsardzību. Tādēļ apsveicam komisijas pasākumi, harmonizējot gala lietotājus tiesības, tiesības uz sa komunikācijas sakaru konfidencialitāti. Tas ir svarīgs elements, veidojot patērētāju uzticību Eiropas Savienības elektroniskajiem sakariem. Pilsoņiem ir jābūt pārliecinātiem, ka viņu tiesības vienmēr tiks ievērotas, ja viņi izmantos elektronisko sakaru tīklus. Un šai aizsardzībai ir jābūt samērīgai un uh, pašreizējais atzinums uh, koncentrējas uz tiem aspektiem, kas varētu ietekmēt privātuma un personas datu aizsardzību un proti runa par trešo nodaļu un daļu ceturtās nodaļas komisijas priekšlikuma. Eh, eh, priekšlikumi, kas varētu pārkāpt eh, tiesības uz privātās dzīves aizsardzību, ir jāierobežo un šiem pasākumiem jābūt caurskatāmiem. Jānodrošina ir sakaru uh, uh, konfidencialitāte. Esmu gatavs uh, padziļinātai diskusijai, lai nodrošinātu labāku patērētāju tiesību aizsardzību apvienotā kontinentā. Pā. Paldies, tagad vērsīšos pie komisijas, vai Zdarāvs kundz vēlētos, kungs vēlētos izteikties. Paldies, priekšsēdētāji, var izteikties pavisam īsi. Uh, Pirmkārt, komisija pilnībā piekrīta referentam par to, ka komunikācijas aizsardzība un datu privātuma nodrošināšana ir ārkārtīgi svarīgas, lai stiprinātu patērētāju uzticību un ticību vienotam tirgumu. Un komisija tiešām ir pievērsusi nepieciešamo uzmanību šiem priekšlikumiem, šiem aspektiem savā priekšlikumā. Tādā ziņā mēs uh, domājam ļoti līdzīgi referentam. Varbūt tīrs tehniski pāris komentāri par grozījumiem, ko esam redzējuši ziņojumā. Šķiet, ka ir tāds varbūt pārpratums par satiksmes pārvaldību, kas ir nepieciešams šai pārvaldībai. Uh, Un, kā saprotam no grozījumiem, tā vienmēr ir šīs gaidas, ka ir vienmēr nepieciešams izmantot uh, inspekcijas tehnikas, uh, un, bet tā nav, un tieši tādēļ arī komisija savā priekšlikumā nav uh, konkrēti norādījis kādas specifiskas inspekciju tehnikas, jo mēs vēlamies saglabāt neutralitāti un noteikt pamatprincipus. Un uh, tādēļ uh, šajā ziņā uh, daži no grožumiem, lai gan mērķim varam piekrist, bet varbūt atsevišķi grozījumi varētu būt nepārāk veiksmīgi noformulēti. Nu, varbūt vēl kāds vispārīgs tams komentārs. Referents ir iekļāvis atsauci uz aktuālajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem par uh, datu aizsardzību un privātumu. Uh, tur problēma nav, bet daļa no šiem tiesību aktiem, jo īpaši uz datu aizsardzību, pašlaik tiek pārskatīti, un varbūt vēlāk vajadzētu padomāt par to, ka varētu iekļaut vispārīgākas dabas atsauces, lai gan šis priekšlikums par savienoto kontinentu tas neietekmē nekādas tiesībākas aktiecībā uz. Uh, personu datu un privātuma aizsardzību. Paldies, komisija saka priekšsēdētāji un vērsīšos atpakaļ pie referenta, vai jums būtu vēl kas piebilstams. Gribēju tikai atbildēt uz inspekciju jautājumu un komentāru. Mēs tikāmies ar dažādām grupām un dažādiem cilvēkiem, un tā ir lieta, par ko vairāk cilvēki ir uh, nobažījušies, bet, ja runājam par grozījumiem, tad, protams, varam atrast labākus risinājumus, jo īpaši sarunās ar komisiju. Daži uh, no šiem grozījumiem varbūt nav pārāk labi saprotami, um, un jo īpaši uh, attiecībā uz datu aizsardzību, kā tad ir ar datu aizsardzības tiesību aktiem, datu aizsardzības pakotni, par ko uh, runā šis parlaments. Uh, tātad vispārējās normās tiek iekļaut datu aizsardzības pakotne. Es pārliecināts, ka arī pārējā grupa piekritīs un būs vienota nostāja, ka tiks nosūtīts atzinums itra komitejai un tiks veikt nepieciešamās diskusijas. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies! Termiņš šī atzinumā grozījuma iesniegšanai 16. janvāris līdz 6 vakarā, un mūsu um, balsojums mūsu komitejā notiks 16. februārī. Liels paldies, un pēdējais paziņojums. Uh, nākamā sanāksme notiks 18. janvārī Strasbūrī. Mums ir paredzēts ļoti svarīgs balsojums, tādēļ paļaujos uz mūsu kolēģu dalību. Liels paldies par sadarbību! Vēlu jums jauku pēcpusdienu! un arī ļoti jauka nedēļas nogalē tiksimies nākamdēļ Strasbūrā.